reizē noslēpties ar budžetu, kas būtu pieņemts 2011. gadam. Paldies! Lielas paldies visiem, un šīs darbkārtības punkts ir noslēgts. Tagad, kolēģi, jautājumu laiks ar komisiju, un jau atkal visiem atvainojos par to, ka esam iekavējuši mūsu darbkārtību, bet eh, pusdeviņos vakarā mums šīs darbkārtības punkts ir jānoslēdz. Es domāju, ka noteikti tiks atbildēts uz uh, prioritāriem jautājumiem. Pirmais būtu Palēcka kunga jautājums, pēc tam Elvuda kunga jautājums, Maginis kundas jautājums un tad uh, jautājumu Andoru kungam, Piebalgu kungam un Hedgārdu kundzei. Uh, varbūt tikai viens no katra komisāra jautājumiem varētu saņemt atbildi. Tātad pirmais jautājums. Uh, 16. jautājums. Eh, tad, kad komisārs būs gatavs, vienmirklīt. Mičela kungs, reglamenta jautājums. Priekšsēdētāji, eh, jautājumu laikam bija jāsākās 7. Eh, vakarā, vai tad mans jautājums netiks atbildēts, kas bija attīstības komisāram? Jā, kā jau es teicu, mēs iekavējām. Uh, stundu, tagad mēs iekavējam pusstundu. Es ceru, ka mēs tiksim līdz jūsu jautājumam, bet tas ir otrais attīstības komisāram, tad redzēsim. Degūhta kungs, lūdzu, jums vārds atbildēju 16. jautājumu. Hmm? Mr. Pelekis, Palēcka kunga jautājums, 16. jautājums, lūdzu. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis ir jautājums, kuru es pārņēmu no uh, komisāra Otingera, un viņa atbilda ir sekojoša. Publiskās konsultācijas, kas ir publicētas uh, mājaslapā 3, no 31. marta līdz 31. maijam, tās notika šogad, Kopumā 510 atbildes tika saņemtas, un arī iesaistītās puses iesūtīja rakstiskus komentārus, ēpastu vai vēstuļu vai ziņojumu veidā. Vispārīgi runājot, plašs vairākums Eiropas pilsoņu ir par to, lai būtu saistoša kopienas likumdošana, un daudz no tā sagaida, ka uzlabosies drošums, sabiedrības iesaiste un tā tālāk. Un šis ziņojums būs publicēts eh, komisijas mājaslapā. Likumdošanas priekšlikums balstītos uz eh, trešo sadaļu Euratom līgumā, kas runā par eh, drošību un drošumu Un uh, mērķis būtu radīt kopienas ietvaru dalību valstīm, un, lai nodrošinātu izlietotās kododegvielas un radioaktīvu aktrietumu uh, saprātīgu apsaimniekošanu. Tātad visos uh, izlietošanas posmās, lai novērstu pārlieku slodzi uz nākamajām paudzēm. Tā kā notiek vēl tehniskā izvērtēšana, tad vēl ir pāragri um, runāt par vidas prasībām, kādas varētu būt. Uh, visas dalībvalsts joprojām būs atbildīgas par izlietotās uh, kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Paldies, ka kungs papildi jautājumam 30 sekundes lūdzu. Mm, Priekšsēdētāja kungs, paldies. Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies par atbildi, komisāra kungs, bet tā nebija ļoti konkrēta. Uh, Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu noteikt augstākas vidas prasības šajā jomā. Es gribētu uzdot jautājumu. Es saprotu, ka komisārs, kas ir atbildīgs par šo jomu, nav šeit klāt, bet es gribētu jautāt par to, kādi ir komisijas plāni finansēt šos pasākums, vai mums būs pienācīgs finansējums, lai nodrošinātu uh, tādu lēmumu pieņemšanu, kas būtu atbilstoši vidas prasībām. Tikai kundze, pusotra minūte. Zenēnos pusminūte. Paldies, priekšsādātāja kungs. Radioatkarību atkritumu apsaimniekošana un uzglabāšana ir jāveic, eh, paturot prātā augstākās uh, drošības prasības, un eh, šeit ir jāsadarbojās visu līmeņu iestādēm. Es gribētu pajautāt komisijai, kāda loma varētu būt eh, vietējām iestādēm šajā procesā. Paldies! Paldies! De Gukta kungs aizstāja Otingeru kungu, bet varbūt eh, jūs varētu atbildēt tomēr uz šiem papildu jautājumiem, ja jūs spējat. Could, uh, es varētu vismaz mēģināt priekšsādātāja kungs neteikt neko pārāk muļķīgu. Uh, Pirmais papildu jautājums, ko uzdev godātais uh, deputāts Palēcka kungs uh, par finansējumu. Finansējums būs nacionāls jautājums, jo atbildība joprojām būs dalībvalstu ziņā. Šis te tiesiskais ietvars, uh, kur Eiropas Savienība izveidos, es pieņemu, ka finansējums tomēr paliks dalībvalstu ziņā. Ja vien likumdošanā uh, Uh, un kopā ar budžeta lēmēju iestādēm šis uh, lēmums tiks pieņemts. Uh, tātad par vietējām iestādēm, kundze, es domāju, ka tas varētu būt saistīts ar varas sadalījumu attiecīgajā dalība valstī. Ja vietējām iestādēm ir jāizsniedz atļaujas, uh, līdz zināmam līmenim, tad, eh, protams, ka tās arī zināmā mērā būs daļa no lēmuma pieņemšanas procesa. Tās piedalīsies lēmuma pieņemšanā, bet ja dalība valstī ir nosacījumi, ka uh, atļaujas par, piemēram, būvniecības aktivitātēm uh, izsniedz uh, nacionālā līmenī, tad tur būs uh, citādāk situācija. Tātad jāskatās, kā tas tiks noteikts likumdošanā, bet mēs drīz nāksim klajā ar šo priekšlikumu. Must... Un tagad eh, Degūhta kungam atkal vārds atbildot uz Elvud kunga jautājumu, kas ir 17. jautājums. Lūdzu. Komisār kungs, jums vārds, kad esat gatavs. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdāji. Komisija bērnu izmantošana darba uzskata par ļoti nopietnu jautājumu. Jūnijā starptautiskā darba organizācija norāda, ka kāda 200 tūkstoši bērnu tiek izmantoti darbā. Ne, 200 miljoni, kas ir pārāk daudz, ņemot vērā, ka šiem bērniem tajā laikā būtu jāmācās. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka tikai 5% no šiem bērniem darbojās, tā teikt, eksportorientētās nozares saskaņā ar starptautisko darba organizācijas datiem. Daudz no viņiem strādā lauksaimniecībā vai kā māju, māju apkopēji. Un tādēļ mēs koncentrējamies uz pamcēloņiem, nabadzību un nespēju iegūt atbilstošu izglītību. Un tas tika nospraust mūsu dokumentā cīņā pret bērnu izmantošanu darbā, ko padome iesniedz 14. jūnijā Šajos dokumentos atradīsiet vairāk detaļu par šo politiku un turpmākajiem paredzētajiem darbiem. Kopumā šīs darbības virzās uz starptautiski nospraustu mērķi novērst sliktākos bērnu izmantošanu darbā līdz 2016. gadam. Daudzas, daudz jauni uzņēmumi, to starp MVU, uzņemās sociālo atbildību un piedalās programmās, lai nodrošinātu viņu piegādes ķēdē netiek izmantots bērnu darbs. Un komisija pašlaik pēta veidus, kā labāk integrēt labākus tiesību aizsardzības pasākumus mūsu politikā. Papildus MEU var izmantot vairākus privātus ilgspējīgas programmas, kas nu, tiek izmantotas programmā un kas atkarībā no izmantotās programmas var tikt pieprasīt, lai bērni netiek izmantotu izmantot ar šo programmu saistīto produktu sagatavošanā vai piegādē. Paldies, Eud kungs, 30 minūtes, un tad Rubika kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Komisāri, cilvēki, kas iestājas par bērnu neizmantošanu darbā, jau ilgu laiku ir pasižojušas jautājums tik skatīts augstāk, nevis uzskatīts, ka atsevišķi jautājums, kā tas notiek šobrīd kādu progresu komisija ir sasniegusi šajā ziņā un vai komisija ir kāda konkrēta politika, ar ko iesie, ieviest vai atkārtot ieviest bērnu iesaistīšanu e, e, izglītības sistēmā. Rubīga, lūdzu. Komisāra kungs, mans jautājums ir sekojoši, vai pēdējos sarunās jūs arī varat um, aizsākt diskusiju par to, ka vajadzētu ieviest tādu uh, norādi starptautiskā tirdzniecībā ar MVU, kas garantētu patērētājiem Eiropā, mm, ko dotu tāda um, atzīta institūcija Eiropā, ka mm, tie produkti, ko mēs pērkam, mm, būtu ražot neizmantojot bērnu darbu. Es domāju, ka tas būtu tāds brīvprātīgs pasākums, kas ļoti ātri varētu palīdzēt. Paldies. Tagad komisārkungs. Uh, Attiecībā uz papildus jautājumu, ko Evolūta kungs uzdeva Es varētu piebilst, ka attiecībā uz starptautiskā darba organizācijas konvencijām tā ir daļa no Eiropas politikas, vai nu tas ir vienpusējā GPS schēmā vai divpusējās mehānismos. Tas attiec arī gan par minimālo algu, gan par sliktākajiem bērnu darba veidiem un tur iekļautas normas attiecībā uz īstenošanas pārskatīšanu un dialogu un, ja nepieciešams, neatkarīgu pārskatu un rekomendāciju izstrādi. Mūsu politika nav ir, nav tāda kā atsaukt tirzniecības priekšrocības, tās var tikt atsaukts, un mēs varam tā darīt, bet mēs uzskatām, ka it īpaši ņemot vērā, ka tas ir tikai neliels procents bērnu, kas darbojas eksporta uzņēmumos, tad mums ir jāstrādā vairāk ar profilaksi, un mums ir vairākas programmas ar valstīm, kā piemēram Indiju, ar kuru palīdzību mēs rūpējamies par bērniem un cenšamies nodrošināt viņiem izglītību. Tālāk uzdotais jautājums par MVU, jā, šāds programmas pat ir tās ir brīvprātības, var dot daudz, bet, kā es norādīju savā sākotnējā atbildē, mēs esam pieredzējuši, ka daudz MVU ir gatavi izmantot šādas programmas un tās īstenot, lai nodrošinātu, ka bērnu darbs netiek izmantots viņu produktu piegādē. Paldies, komisāri! Tālāk pāriem pie 18. jautājumu, ko uzdevusi Maginis kundze. Uh, Komisāra kungs, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies, priekšsādātāji. 30. Uh, jūnija paziņojums par ekonomikas politikas koordinācijas uh, veicināšanu, nodarbinātībai un darbvietām. Uh, tam sekoja vēl viens paziņojums par ekonomikas politikas koordinēšana, tur tiek nodrošinā, piedāvāta uh, fiskālā uzraudzība, spēcīgāka uzraudzība attiecībā uz makroekonomiskajiem aspektiem un uh, striktāku politikas ievērošanu. Šie priekšlikumi tika atbalstīti padomē. Uh, darba grupa parlamentā arī tos atbalstīja un arī mēdī tos pozitīvi vērtēja. Eiropadomas priekšlikumi, zadunā secinājumi no tos arī atbalstīja un mēs varētu īstenot pēc iespējas drīzāk šādu labāku ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā. Komisija pieņems vajadzīgos likumdošanas priekšlikumus šī mēneša laikā. Uh, un rēķinās ar padomus un parlamenta atbalstu, lai pieņemtu vajadzīgo likumdošanu, lai šie priekšlikumi varētu pēc iespējas drīzāk stāties spēkā un sākt darboties. Likumdošanas pakotnes ietvaros mēs piedāvāsim jaunu sankciju pakotni un arī uh, stimulus, lai stiprinātu uh, fiskālo noteikumu ievērošanu. Un uh, tas ir ļoti svarīgs elements mūsu priekšlikumu pakotnē un tas būs uh, svarīgs temats arī darba grupas diskusijās. Kā tas ir uh, noteikti 30. jūnija paziņojumā, mēs piedāvāsim uh, jaunu sankciju kopumu e-, Eirozonas valstīm, balstoties uz 136. pāntu Eiropas Savienības darbības līgumā, un arī stabilitātes pakts šeit ir svarīgs, un uh, um, būs arī novērošanas mehānismi makroekonomiskajiem uh, faktoriem. Sankcijas uh, būs papildus tām sankcijām, kas ir paredzēts jau stabilitātes un izaugsmas paktā, uh, bet uh, varēsim tātad iejaukties agrie, agrākā posmā. Uh, Lai uzlabotu noteikumu ievērošanu visās 27 dalībvalstīs, mēs plānojam otru posmu, ka var eh, tātad iespēju um, pārtraukt Eiropas budžeta eh, līdzekļu izmaksāšanu. Tas attiecas eh, kohēzijas, lauksaimniecības politikas un zivsaimniecības politikas maksājums. Un uh, Eiropas Savienības budžets tātad tiks izmantots, lai uh, Uh, stimulētu stabilitātes pakta noteikumu ievērošanu. Paldies, priekšsādātājs! Paldies, Magines skundze, un pēc tam Harkins skundze. Magines skundze, pusminūte jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, komisāra kungs, tā bija ļoti plaša atbilde. Uh, Es eh, arī izlasīju paziņojumu un zināju šīs detaļas, bet mans jautājums bija konkrēts, jo cilvēki ir lasījuši par šādām iespējām, ka varētu būt sankcijas, kā jūs varat eh, sodīt valstis un valdības, nesodot eh, pilsoņus. Tas bija man jautājuma kodols. Ja jūs apturēsiet maksājumus lauksainiecības politikai vai kohēzijai, piemēram, kas tad cietīs no šī lēmuma? Un tas ir šovakar šeit parlamentu zālē. Uz šo jautājumu ir jāatbild. Harkins kundze. Komisāra kungs, es piekrītu, ka ir jābūt noteikumiem, ja mums ir vienot valoda, bet stabilitātes un izaugsmas pakts tika pieņemts ļoti sarežģītā laikā. Un uh, tas jau vairs nedarbojas. Dažas valsts atgūstas labāk nekā citas, un tomēr dažas valsts, kā manējā, vēl cīnās ar krīzi. Uh, Mums visiem uh, ir vajadzīgi stimuli un sankcijas. Jūs runājam par eh, diviem dažādiem sankciju veidiem, bet kā man Gīnēsas kundze teica, tas taču ietekmēs pilsoņus, un es neticu, ka tas ir tas veids, kā komisijai vajadzētu rīkoties, ja uh, valstis jau ir jau uz ekonomikas sabrukuma robežas. Paldies, un komisārkungs lūdzu jums vārds. Jā, esmu gatavs atbildēt priekšsādātāja kungs pat šīs garās dienas noslēgumā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs, bet drīzāk tāds tehnisks jautājums. Runājot par daudzgadu problēmu, programmām, šo te maksājumu pārtraukšana, to ietekme nebūs tūlītēji, tam būs tāds divu gadu periods apmēram. Tas ietekmēs uh, Uh, nākotnes projektus un tādējādi dalībvalstis, kas uh, saskarsies ar šīm sakcijām, varēs pielāgoties. Un šie līdzekļi tiks atkal iekļauti budžetā, tik līdz uh, dalībvalsts atbildīs padomas ieteikumiem. Turklāt saskaņā ar 30. jūnija paziņojumu jaunais sankciju mehānisms uh, uh, tiks veidots tā, lai um, Eiropas Savienība, uh, Savienības maksājuma pārtraukšana uh, mazinātu lauksaimnieku ieņēmumus. Tātad šādu situāciju mēs novērsīsim un šie kriteriji tiks ievērot. Paldies, Degokta kungs, par jūsu drosmi un par to, ka bijāt izteicāties tik īsi. Tagad Andoru kungu jautājums. Lūdzu, kad jūs esat gatavs? Pirmais jautājums ir 19. jautājums. Linkevičotas kundzes jautājums. Earlier, under... Kā jau agrāk teicu, kolēģi, mums šovakar tiešām nav daudz laika, cenam uh, izskatīt pēc iespējas vairāk laiku, tāpēc lūdzu izsakieties īsi. 19. jautājums. Andor kungs, lūdzu. Priekšsētāji, cienījamie deputāti, pēdējos desmit gados ir bijušo daudz reformu pensijas sistēmā, un tās turpinās vēl joprojām daudzās dalībvalstīs. Komisija atbalsta, uzrauga un novērtē ietekmi, kāda rodas nacionālajām reformām, izmantojot atvērtu koordinācijas metodi ar mērķi izveidot pensijas sistēmas, kas ir piemērotas, ilgspējīgas, kā arī modernas un caurskatāmas patreizējie darbi, lai uzraudzītu un novērtātu pensijas sistēmas ES, ir kopējais pensiju novērtēšanas darbs un kopējā pensiju pārskate ņem vērā pēdējo desmit gadu veiktās pensiju reformas un novērtē progresu, kas ir ņemts paturot prātā, ka ir notikusi krīze un ka ir nepieciešams izmaksāt uh, pensijas par spīti mazākai nodarbinātībai, lielākai novecošanai un grūtākai fiskālajai situācijai. Padomu pieņēma pagaidu ziņojumu jūnijā un galīgais ziņojums ar valstu profiliem tiks pieņemts līdz gada beigām. Komisija ļoti cieši sadarbojas ar dalībvalstīm pie plašu jautājumu lokā attiecībā uz pensiju reformu un pensiju sistēmām, piemēram, igadējie ziņojumi un kolēģi pārskata piedāvā konsultācijas un ieteikumus atsevišķām dalībvalstīm, lai noteiktu progresu iepratīm adekvātām un ilgspējām pensijām. Dalībvalsts kopā ar komisiju ir izveidojusi indikātoru kopumu sociālās aizsardzības komitejai. Tas tiks izmantots arī 2020. gada stratēģijas ietvaros, lai dalībvalstu sociālās aizsardzības un pensijas sistēma ilgspējību un atbilstību Pensija reforma ir jābalsta uz risinājumu, kas nodrošina pensiju adekvātumu un ilgspējību un kas netiek veiktas uz vecāko rēķinu un sociāli neaizsargāto cilvēku rēķinu. Šajās savās politiskajās pamatnostādnēs prezidents Barozo teica, ka jānodrošina, lai pensijas nodrošinātu maksimālo atbalstu patreizējiem un nākamajiem pensionāriem, tostarp mazaisargātājumām grupām. Līdz ar to adekvāts pensijas nozīmē, ka visi cilvēki necieš no nabadzības riska un ka var uzdzīvot pieņemamos dzīves apstākļos arī pēc darba beigšanas. Ņemot vērā patreizējos spiedienus pensijas sistēmā un iespējams alternatīvas, piemēram, augstākas augstāka nodokļa vai lielākas pensiju iemaksas, dalībvalstīm ir jāpārskata uh, lomu, ka cilvēki varētu strādāt vairāk un ilgāk, un tas varētu nodrošināt pensijas gan pieejamā apjomā, gan pietiekami ilgi. Komisija vienmēr uzsvērus, ka pensiju reforma ir ļoti būtisks jautājums, bet e, nevar pastāvēt atsevišķi. Darbiniekiem ir jānodrošina iespēja strādāt ilgāk un vairāk, lai varētu iegūt piemērotas pensiju tiesības. Tas nozīmē, ka mums jācīnās pret uh, diskriminācija tirgu pret vecākiem darbiniekiem, jātur šie tirgi atvērti, jānodrošina iespēja celt un mainīt kvalifikāciju karjeras laikā, un jānodrošina, ka darbinieku veselības un darba apstākļi tiek uzlaboti. Ir nepieciešams ļoti daudz darba, un Eiropa 2020 stratēģija nodrošina ietver šādam darbam. Ceru, ka dalību valstis būs nosprauduši ļoti augstus mērķus šās pirmajās nacionālo reformu programmās. Patreizējais Eiropas ietvers pensijām iekļauj visu no regulācijas līdz pieņemšanai un ir jāpieņem ņemot vērā izmaiņas sabiedrībā un izmaiņas nacionālās pensijas sistēmas. Un izmanto zaļo grāmatu, kas tika publicēts 7. jūlijā, komisija ir uzsākusi diskusijas par to, kā pensiju sistēma ir jātīsta, lai nodrošinātu, ka pensijas ir pietiekami liels un ilgspējīgas. Zaļajā grāmatā netiek apstrīdēts fakts, ka pensiju sistēma izveidē ir dalību valstu atbildība. Tā vietā mēs mēģinam sniegt savu artavu šajā diskusijā par pievienoto vērtību pensijām. Mēs skatāmies, kā varam atbalstīt dalību valsts šajos centienos, lai nodrošinātu pietiekamas pensijas nākotnē, un tiek apskatīts iespējas stingrākam Eiropas ietveram pensijām. Šajā grāmatā ir iespēja ņemt vērā visus ieinteresētos viedokļus ne tikai no dalībvalstīm, bet arī no darba devējiem un arotbiedrībām, kas varētu radīt un spēlēt savu lomu šādu sistēmu radīšanā. Protams, loma ir arī Eiropas parlamentam. Tas nodrošinātu, ka visi pasākumi, ko mēs piedāvājam, uh, balstīti uz stingriem pierādījumiem un pilnībā ievēro subsidiaritātes principu. Paldies! Blinkevičūte kundze, jūs varat uzdot jautājumu, bet papildus jautājumu nebūs, jo komisāra atbild bija 5 minūtes. Lūdzu, papildus jautājumam. Paldies par jūsu atbildi, bet tas, ko es tiešām vēlējos dzirdēt no jūsu puses, bija kādus pasākumus komisija īstenos attiecībā uz vecāku novecojušu cilvēku pieņemšanu darbā, jo zaļā grāmata, ko jūs minējāt, tur tika rakstīts, ka būs nepieciešams palielināt pensionēšanās vecumu, ņemot vērā demografisko situāciju Eiropas Savienībā, bet bez konkrētiem pasākumiem attiecībā uz vecākiem ļaudīm šāda pensionēšanas vecuma palielināšana būtu kaitīga, jo tādējādi cilvēki nu, kļūst bezizējā. Paldies, komisāra kungs, lūdzu. Lūdzu, pēc iespējas īsāk. Viens no galvenajām turpmākajām darbībām darbā ar pensijām zaļajā grāmatā būs iniciatīva, būs eh, Eiropas gads par aktīvu novecošanu 2012. gadā. Tas tiek aktīvi gatavots un drīz tiks izziņots un uh, būs arī saistīts darbs ar demogrāfiskiem jautājumiem, un mēs ceram, ka šī gada laikā mēs varēsim uh, veicināt darba iespējas vecākiem darbiniekiem, vienlaikus skatoties uz to, kas ir jādara, lai izstrādātu mūža izglītības programmas un nodrošinātu veselību, jo tie visi ir faktori, kas ietekmē šādu, šādu cilvēku darba iespējas. Paldies! Paldies. Nākamais ir 20. jautājums, Papa Nikolau kunga jautājums. Es teicu maksimāli divi jautājumi, bet Kralī kungam došu vārdu papildu jautājumu uzdošanai par Papa Nikolau kunga jautājumu. Lūdzu, jūs varat atbildēt par šo jautājumu par jauno nosacījumu nodarbinātības jonā ieteikumu uz jauniešiem un gaidiet arī uh, Kraulīkunga jautājumu par jauniešu bezdarbu un ilglaimiņu bezdarbu Eiropā. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, Grieķijas un komisijas parakstītais uh, saprašanās uh, memorāns, ko parakstīja arī Centrālā banka un Starptautiskais valūtas fonds, nosaka, ka Grieķijas uh, valdība pieņems minimālās algas likumdošanu riska grupām, piemēram, jauniešiem un ilgtermiņa bezdarbniekiem. Uh, Tās ir grupas, kas saskars ar lielāku bezdarba risku un tāpēc arī ar lielāku sociālās iztumtības risku. Jaunieši parasti saņem uh, algas, kas ir zemākas par minimālajām valgām, piemēram, Beļģijā, Čehijā, Nīderlandē, Slovākijā, Portugālē, apvienotajā karalistē un citās valstīs. Galvenais arguments, lai ieviestu minimālo algu, ir uh, samazināt uh, uh nabadzību. Uh, augstas eh, minimālās algas tomēr var eh, kaitēt darba tirgumu un neļaut jauniešiem piekļūt darba tirgumu. Augstais bezdarbs jauniešu vidū Grieķijā ir pierādījums tam, cik sarežģīti ir iekļūt darba tirgu jauniešiem. Nodarbinātības uh, skaitļi uh, jauniešiem bija 30,8% šogad. Uh, un eh, visā Eiropas Savienībā tas ir 19% un vairāk. Šis skaitlis varētu pieaugt turpmākajos gados. Arī ilgtermiņu uh, bezdarbnieku eh, līmenis ir uh, augsts un tiem ir grūti atkal atgriezties darba tirgu. Pasākuma uh, saprašanās memorandā dod uh, ne, tiešu atbildi uz uh, problēmām. Uh, Tie būs eh, pasākumi trīs gadu periodā, kas būs vērsti uz jauniešiem un ilgtermiņu bezdarbniekiem. Darba vietu kvalitāte un darba apstākļi ir Eiropas Savienības prioritāte. Tā tas ir uzsvērts integrētajās eh, vadlīnijās, un eh, tas ir arī ietvers 2020. gada stratēģijai. Komisija visu laiku aizstāv pasākums, lai risinātu darba tirgus sadrumstalotību un um, lai uh, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un kohēziju. Šos uh, uh pasākums atbalstā arī Eiropas fonda un jo īpaši Eiropas sociālais fonds. SF finansējums tiks palielināts, lai veicinātu pieeju darba tirgumu. Šeit prioritāte būs jaunieši, sievietes un ilgtermiņa bezdarbnieki. Un te būs dažādi pasākumi, piemēram, personalizēti uh, pasākumi uh, bezdarba meklētājiem un uh, pārkvalifikācijas kursi, mobilitātes veicināšanas pasākumi un tā tālāk. Saprašanās memorands arī nosaka uh, mērķus uh, Grieķijai, kā tā varētu palielināt uh, struktūra fondu uh, resursu apgūves līmeni, investējot attiecīgos projektos. Paldies, eh, pusminūte Papa Nikolau kungam, eh, Krālie kungam un pēc tam divas minūtes komisāru kungam, lai atbildētu. Es atvainojos pāriem kolēģiem, vairāk papildu jautājumu nebūs. Paldies. Eh. Sākumā es gribētu teikt paldies par jūsu atbildi, bet es īsti nezinu, mm, vai tas, kas ir šajā dokumentā, minēts, vai tas uh, ir formulēts komisijā vai Grieķības valdībā. Vai tas ir kaut kas tāds, tā kā, teiksim, memorāns balstīts uz kādu fantāzijas augli? Līdz 2020. gadam būs šī minimālā alga, un tie, kam ir 21 līdz 25 gadi, tie ir visvairāk ievainojami, bet kā tad jūs gribat šos mērķus Eiropas līmenī pārstāvot, vai arī šeit citās valstīs būs tāda uh, robeža? Paldies. Kraulīkungs, pusminūte lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs un uh, komisāra kungs. Uh, jaunie izaicinājumi, kas tagad ir jauniešiem īpaši, proti viņu apmācībai un darba tirgumu, lai to risinātu, ir vajadzīgs jauns iniciatīvas, lai palīdzētu šai grupai. Un vienu lietu, ko es neredzu komisijas priekšlikumos, ir uh, uh interneta un sociālo tīklu lapu izmantošana, lai uh, um, varētu piedalīties vai pieteikties apmācības kursiem. Kāda būtu komisāra atbilde šajā jautājumā? Lūdzu, komisāra kungs, jums ir vārds. Divas minūtes. Ja jūs varētu tajās iekļauties, būtu labi. Oh, sorry. Sorry, I... Uh, es atvainojos. Es gribēju atsaukties uz uh, priekšsēdētāja runu, kur viņš teica no rīta, un viņš atsaucās uz eh, dažām idejām par eh, mobilitāti un attīstību Eiropas Savienībā. Un tas nāks par labu tieši jauniešiem. Mums ir dažādas uh, programmas, un tāpēc gribētu atsaukties uz uh, priekšlikumu jauniešu kustībā. Tur nebūs eh, pievēršanās tikai mobilitātei, bet tas būs dažādu pasākumu kopums, lai veicinātu eh, jauniešu nodarbināmību. Un es domāju, ka tas eh, nāks par labu arī Grieķijai, ja pat šī programma nav speciāli Grieķijai. Thank you, uh, Mr. Paldies. Krolikungs, uz jūsu jautājumu tiks atbildēts rakstiski. Garakunga nav. Tad pārējām pie Mičela kunga jautājuma, 23. jautājums par tūkstošgadus attīstības mērķu samitu. Un tas ir jautājums piebalga kungam. Kad viņš būs ieņēmis vietu, tad uzklausīsim viņa atbildi, kas noteikti būs ļoti kodolīga. You have the floor. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienējami. Nu, tā kā ir tikai 5 gadi palikuši līdz tūkstošgadus mērķu sasniegšanai, proti 15 gadam, komisija uzskata, ka tie joprojām ir sasniegami. Visi partneri nu, izrādītu nepieciešamo apņemšanos, iekļau, ies, pieņemt nepieciešamos politikas lēmumu un balstītos uz gūtojām mācībām. Daudz valsts ir sasnieguši lielu progresu iepratiem mērķiem un varētu tos sasniegt, bet ir arī valstis, kurām varētu rasties grūtības. ANO plenārs sanāksmē 2010. gadā ir redzams šīs grūtības, bet komisija vēlas ne tikai redzēt, ka tiek apstiprināti šādi mērķi, bet arī konkrētu un uz rīcību balstītu rezultātu, kas mūs ļautu rīkoties nākamo piecu gadu laikā un sasniegt šos mērķus. Šo mērķu sasniegšana pirmkārt un galvenokārt ir atbildība katrai iesaistītājai valstī, runājot par starptautisko attīstības atbalstu. Eiropas Savienība šajā ziņā ir lielākais donors un uzņemās vadību un rada piemēru citiem. Balstoties uz komisijas priešlikumiem, Eiropas Savienības dalībvalstis ir piekrituši vairākām ambiciozām darbībām un politikām, kas tiks īstenots līdz 2015. gadam. Tur tiek izmanta kopējā nostājā, skatoties uz ANO samitu un tālāk, un tiek apstiprināta ANO apņemšanās Eiropas padomas secinājums šī jūnijā apstiprināja apņemšanos sasniegt šos mērķus un Eiropas Savienības dalībvalstis apņēmas katru gadu izvērtēt progresu balstoties uz padomus sagatavotu ziņojumu. Un tad tiks veikts turpmākais darbs no komisijas puses. ANO samitā septembrī ANO var stingri atkārtot savu apņemšanos tūkstošgadas mērķiem vismaz sasniegt noteiktus mērķus, kas ir jāsniedz līdz 15 gadam. Paldies, Mičelkunga vārds. Paldies priekšētāji un paldies komisāram par sniegtu atbildi. Bet šajos smagajos laikos vai komisārs varētu man piekrist, ka ir nepieciešams informēt sabiedrību par to, kas ir bijis veiksmīgi attiecībā uz attīstības budžetu, lai mēs turpinātu saņemt pasabiedrības atbalstu. Un otrkārt, vai viņš varētu piekrist, ka GNI samazinās. Ir neizbēgami, ka iemaksas samazināsies, bet tām nevajadzētu samazināt pielāgoties kā procentam, un tādai nedrīkst. Vai jūs par to runāsiet Ņujorkā? Komisāri, lūdzu. Jā, sabiedrības atbalsts noteikti ir ārkārtīgi būtisks, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs atskaitītos par to, un mēs jau esam ieskaitījušies vairākos projektos, ar kuru palīdzību mēs mēģinām informēt sabiedrību par to, ko mēs esam sasnieguši par NKI. Katrā ziņā ar NKI samazināšanos pieejamās naudas apjoms noteikti dažās valstīs būs zemāks, bet vai šobrīd mēs esam pie 0,4% no NKI un mums jāsasniedz šis mērķis un komisija uzsvers, ka nedrīkst samazināt naudu ne absolūtās summās, ne relatīvās summās, jo mēs Jau tā esam ar zemākiem līdzekļiem nekā paši solījām, un mūsu, mūsu uzticamība jau ir lielā mērā atkarīga no tā, kā mums izdosies īstenot šos tūkstošgadus mērķus. Paldies! Galaha kungs ir ieradies. Un vai jūs varētu tādēļ, komisār kungs, atbildēt uz 22. jautājumu par gaidāmo ES Āfrikas samitu? Te, jā, 20 otrais jautājums. Just a second. Uh, um, Vienmirklīti. Well, uh, Politiskie jautājumi, kas ir jāskata tuvojošajās uh, Eiropas Savienības un Āfrikas samitā, tiek sagatavoti cieši sadarbojoties ar citām institūcijām Eiropas Savienībā saskaņā ar jauno institucionālo ietvaru, ko nosaka Lisabonas līgums. Komisija ir viens no uh, Uh, motoriem kopīgajā Āfrikas ES stratēģijā, un mēs spēlēsim būtisku lomu, nosakot uh, darbu kārtību nākamajam samitam. Eiropas komisija sagaida, ka trešais Eiropas Savienības un Āfrikas samits, kas notiks Lībijā novembra beigās šogad, uh, noteiks konkrētākos uh, aspektos uh, šo te uh, mūsu sadarbības uh, aptvaru. Uh, Šim samitam vajadzētu pievērsties eh, jaunās eh, stratēģijas darba metodēm 2011. Eh, līdz 2013. gadam. Ir svarīgi atgādināt, ka Lisabonas samits 2007. gadā bija galvenokārt par to, ka tika paplašinātas uh, Eiropas Savienības un Āfrikas attiecības. Tas ir līdzīgu pušu attiecīgas. Uh, nākamajā samitā būs runa par rīcību un par konkrētu rezultātu sasniegšanu. Runājot par detaļām, komisāja gribētu redzēt konkrēts jautājums uh, šajā samita darba kārtībā. Proti uh, darbvietu radīšana, investīcijas, tas ir svarīgs jautājums gan Eiropas Savienībai, gan uh, Uh, uh, Āfrikai. Tas ļaus mums apspriest uh, ekonomikas izaugsmas potenciāls enerģētikā, privātā sektora attīstībā, tīrzniecībā, bet arī lauksaimniecībā un pārtiks piegāžas drošības jomā. Vides aizsardzība būs svarīgs jautājums, jo īpaši pievēršoties klimata pārmaiņām un biodaudzveidības aizsargāšanai. Svarīgs jautājums ir miers un drošība. Uh, Eh, cīņu pret terorismu, pirātismu, eh, organizēto noziedzību strātāriskā līmenī un tās saiknes ar eh, pārvaldību un cilvēktiesībām. Komisija sagaida, ka no abām pusēm būs būtiski samatpersonas klāt un vienosies par konkrētiem mērķiem. Arī mēdījiem un pilsoņiem šeit ir jāiesaistās um, samita uh, ietvaros eh, valdību un valstu vadītāji varēs eh, dalīties savos viedokļos ar eh, parlamentu un sabiedrību. Papildus komisija gatavojas iesaistīt citus pārstāvis, piemēram, no universitātēm, jauniešu organizācijām Āfrikā un arī vietējām iestādēm. Līdzīgi kā iepriekšējos sametos, arī šis samits noslēgsies ar politiskas deklarācijas pieņemšanu vai arī uh, kopīgu paziņojumu pieņemšanu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, Galaher kungs. Jums pusminūte. Liels paldies. Paldies komisāram par uh, to, ka viņš vēl atbildēja uz mani jautājumu. Ir ļoti uh, jauki uzzināt no komisāra, ka šie jautājumi, kas tiks skatīti, uh, samitā būs izaugsme, darba vietas, uh, vide, miers un drošība, enerģētika, bet es domāju, ka ir uh, svarīgi, kā jau viņš teica, lai būtu konkrēti uh, sasniedzami mērķi. Un tagad man ir, protams, iespēja jums, komisāra kungs, lūgt izmantot savus spēkus un izdarīt spiedienu uz dalību valstīm un uh, uzsvērt, cik svarīga ir attīstības palīdzība un parādīt dalībvalstīm, ka ir ļoti viegli šobrīd eh, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs, lūdzu, ja jūs varētu īsi atbildēt. Mans darbs tiešām ir uh, iedrošināt un aicināt dalībvalstis sniegt attīstības palīdzību, un es tiešām pildu šo uzdevumu. Uh, Es domāju, ka mēs varam lepoties ar to, ko mēs esam sasnieguši, un bez mūsu palīdzības, un mēs esam lielākais palīdzības maksātājs, uh, pasauli būtu daudz nabadzīgāk un nestabilāk, un tas nozīmē, ka mūsu atbalsts, mūsu attīstības palīdzība ir būtiska, tā kā to šodien uzsvēra arī Malī prezidents šodien šajā zālē. Liels paldies! Kā jau teicu, sesijas sākumā Mēs varam atbildēt tikai uz diviem jautājumiem katrā sadaļā. Tātad eh, Pasautkungs un Barones Latfords saņems rakstisku atbildi, tāpēc, ka nav vairs laika. Un tagad Hedegārds kundzes jautājumi. Pirmais jautājums ir tikau kundzes jautājums, kas ir ar 28 numuru. But, as briefly... Bet eh, pēc iespējas īsāk lūdzu, visi kolēģi. Hedegārds kundze, jums vārds. Thank you very much. Paldies. 2007. gadā un 2000, 2006. un 2007. gada sākumā komisija veica padziļinātu novērtējumu attiecībā uz sausumu un ūdens trūkumu Eiropas Savienībā. Pēc šī novērtējuma komisija sagatavoja sākotnējās politikas iespējas, lai uzlabotu ietaupīto ūdenu un ūdens efektivitāti lai risinātu sausumu un ūdens trūkumu problēmu, un tas tika publicēts 2007. gada jūlijā. Septiņas politikas iespējas bija nos, noteiktas, lai risinātu šīs sausuma un ūdens trūkuma problēmas. Iekļau ja uz noteikti pareizu cenu ūdenim, efektīvi pārvaldīt ūdens fondus, uzlabot sausumu riska pārvaldību, apsvērt paspildus ūdens infrastruktūras, infrastruktūras veicināt ūdens taupīgu kultūru un kā uzlabot informācijas apkopošanu. Balstoties uz informāciju, kas tika saņemta no dalību valstīm, komisija sagatavo igadējas tālējos ziņojums, kas apskata šīs politikas iespēju īstenošanu Eiropas Savienībā. Mēs arī sagatavojam balto grāmatu šī jomā un turpmāk būs sastāt dokuments par sistēmu efektivizāšanu Eiropas Savienībā. Tāpat arī līdz 2012. gadam mēs gatavojam sagatavot mehānismu Eiropas ūdeņiem, kas tiks balstīta uz ūdens ietvaru direktīvu, pārskat par ūdens trūkumu politiku un pārskatīsim ūdens resursu iztrūkumu klimatu pārmaiņu kontekstā. Lai sagatavotu šo mehānismu, mēs uzsākām vairākas darbības, tos ar pilotu projektu un provinciālu pasākumus, lai apstādinātu pārtuksnešanos Eiropā un nodrošinātu Eiropas ūdens resursu ilgspējamību. Sausumi un pārtuksnešanās tiek risināti, izmantojot politiku sektorālajās politikās, piemēram, lauku attīstība patreizējās politikā un kohēzijas politikā. Paldies, tikā kundze. Misār, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Ja, runājot par klimata pārmaiņām, tā ir prioritāte Eiropas Savienībai, bet šīs klimata pārmaiņas rezultāti ir arvien redzamāki. Tādēļ vēlos jautāt, ko komisija darīs, lai budžetā atspoguļotos šī prioritāte un kā jūs izmantojat vidustermiņu pārskatu un jauno daudzgadējo finanšu ietvaru, lai sasniegtu šos mērķus? Paldies, komisāri, lūdzu. Paldies. Viena no domām, kas mums ir, un tos jau arī minēja noklausīšanās laikā janvārī, mēs mēģināsim sagatavot jauno finanšu perspektīvu, kur mums būs klimata pārbauda projektiem. Citiem varam sakot, ja Eiropas Savienība sniedz finansējumu kādā infrastruktūras projektā vai kādā celtniecības projektā, tad, mūsuprāt, jau sagatavošanās fāzē būtu jāņem vērā tas, kā šis attiecīgais projekts ietekmēs klimatu, ūdeni, kopumā vīdī. Tātad tā ir viena no mūsu prioritātēm - skatīties, vai ir šāda klimata pārbaudas iespēja īstenojama, lai mēs finansiāli atbalstītu tikai tos projektus, kurus izskatot un piešķirot atbalstu, mēs būtu pārliecināti, ka šis projekts ņem vērā visas prasības, eh, vidas prasības attiecīgajā valstī. To... Paldies, tagad pāriesim pie 27. un 28. jautājuma, kas ir Florenca kunga un Rodrīgas kunga jautājumu. Lūdzu, komisārs kungs, jums vārds. Paldies, es domāju, ka es varētu censties atbildēt uz abiem jautājumiem kopā. Tā ir Kankūna stratēģija. Es domāju, ka jūs visi šeit zināt, ka Eiropas mērķis klimata pārmaiņu jomā ir visaptverošu likumdošanas ietvars, kas ļauj mums uh, ierobežot temperatūras pieaugumu līdz diviem grādiem. Protams, šādu nolīgumu vajadzētu panākt pēc iespējas drīzāk. Tāda ir mūsu pozīcija, kas bija tāda pat pirms Kopenhāgenes, un tādu mēs uh, pieturam. Un Kankūnas uh, konferences novembrī, decembrī arī būs iespēja to panākt. Bet mums ir jāatzīst, ka atkal citas puses droši vien nebūs vēl gatavas. Es to uh, saku, jo es nāku no ministru tikšanās, kas bija pagājuši nedēļu, un tā izskatās, ka tas varētu būt. Mums ir jābūt realistiskiem pakāpeniska pieeja, kuru iesaka komisija. Tur mēs redzam uh, plašu startautisku atbalstu, Un lielais jautājums, protams, ir, ko tas nozīmē attiecībā uz Kankūnu, kādu uh, projektu mēs tur varam pieņemt. Mums uh, šķiet, ka ir jārisina konkrēti jautājumi ar dažādiem lēmumiem. Un Kankūnas pakotnē varētu būt sekojuši elementi. Pirmkārt, mums uh, vajadzētu uh, panākt jau tos elementus, kas eh, tika apstiprināti Kopenhāganā, un tie tad ir jāīsteno. Un izšķirīgi svarīgi ir arī tas, lai mēs panāktu progresus, lai varētu mē, izmērīt uh, emisiju samazinājums un uh, lai būtu finanšu atbalsts. Meža izceršana Tur ir dažādi mehānismi, kā tas ir paredzēts Kopenhāgenes nolīgumā, un tam arī ir jābūt vienam no mērķiem Kankūnas pakotnē. Mēs bijām tik tuvu, lai vienotos Kopenhāgenā mums ir jāpanāk ambiciozi lēmumu Kankūnā par šo jautājumu. Un par tehnoloģisko sadarbību mēs arī uh, Uh, skatīsimies, vai to varētu iekļaut Kankūns uh, vienošanās. Būs arī būtisks uh, panākums par finanšu struktūrām. Un Kankūnā viens no svarīgākajiem jautājumiem būs tas, vai um, um, tiešām attīstītās valstis sniegs savu finansējumu, bet mums ir jāapspriež arī ilgtermiņa struktūras, lai varētu nākotnē izveidot zaļo klimatu fondu. Un jābūt arī lēmumiem par jauniem oglekļu tirgus mehānismiem, lai attīstītu emisiju tirzniecības sistēmu pasaules līmenī. Un visbeidzot, mūsu vēlmju sarakstā ir arī progress attiecībā uz aviācijas un jūras transporta emisijām. samazinājuma mērķi, kas eh, tika panākti, ir eh, jāstiprina. Es domāju, ar šādu rezultātu Kankūna būtu eh, stingrs pamats starptautiskai sabiedrībai, sadarbībai, un ja mēs varētu vienoties pēc būtības, tad nākamgad būtu vieglāk vienoties par juridisko ietvaru. Un tomēr katrā gadījumā mums ir jā, jāapzinās, ka Kankūnas uh, rezultātam ir jābūt līdzsvarotam. Un ko es domāju ar vārdu līdzsvarots? Kyoto protokols tagadējā uh, struktūrā neļauj mums uh, uh, šo te temperatūras pieaugumu noturēt divu grādu ietveros. Mums ir jāpasaka skaidri, ka uh, pēc eh, būtības eh, mums ir jābūt eh, nosacījumiem un saistībām ir jābūt īstenojumām. Mums ir jāskatās, kā iesaistīt valsts, kas nav Kyoto protokolā, piemēram, ASV, un, piemēram, tādām valstīm kā Ķīnai arī ir jārīkojas bet ir arī citi nosacījumi, kam ir jāizpildās, uh, pirms mēs varam šādu otru saistību periodu pieņemt. Kyoto protokolā ir dažādi trūkumi, kas uh, to padara vāju un tie ir jālabo, jo īpaši attiecībā uz uh, atskaitīšanās metodēm, piemēram, mežsaimniecībā un uh, Citādi nav uh, nekāda iespēja, ka mēs varēsim samazināt, uh, tātad ierobežot temperatūras pieaugumu zem diviem grādiem. Šobrīd Kyoto noteikuma aizliedz Eiropas Savienībai ir savu mehānismu aviācijas sektorā un uh, mums ir arī jāmodernizē CDM sistēma. Uh, Šādi šķēršļi ir jānovērš nākotnes dokumentā, un mums uh, nevajadzētu uzņemties otru saistību periodu, pirms mēs nesam novēršuši šos trūkums. Šobrīd man jāsaka, ka ir uh, milzīgs līdzsvar trūkums uh, sarunās. Sarunas par Kyoto turpinājumu ir eh, daudz tālāk tikušas nekā eh, sarunas par ASV iesaistīšanu, un mums šeit ir jāpanāk progress, ja mēs vēlamies, lai Kankūna būtu veiksmīga. Un ja mēs vēlamies, lai progress tiešām būtu reāls. Un būtisks veids, kā Eiropas Savienība var dot ieguldījumu veiksmīgā Kankūnas risinājumā, ir būt par piemēru. Mēs uh, esam ierakstījuši šo 20% samazinājumu mūsu likumdošanā, un mēs esam gatavi uh, palielināt mūsu mērķi līdz 30%, kad apstākļi būs uh, piemēroti. Tātad mēs tiešām pildām šos solījumus, mēs uh, neesam daļa no problēmas. Un visbeidzot, man jautājumā arī par to jautā, tāpēc par to runāšu, mēs sniedzam būtisku palīdzību virknē valstu un komisija kopā ar dalībvalstu diplomātiskiem dienestiem apsver iespēju veidot uh, zaļā tīkla demaršu, lai uh, varētu uh, palīdzēt un iesaistīt arī trešās valstis, un paralēli mēs esam uh, intensificējuši arī ar delegācijas starpniecību mūsu palīdzību. Uh, Un, eh, protams, ka mēs ļoti labprāt sadarbotos arī ar parlamentu šajās palīdzības aktivitātēs. Eh, šodien, piemēram, man bija ļoti interesantas sarunas ar delegāciju vadītājiem, priekšsādātājiem. Eh, tātad, mm, un ir ļoti interesanti sadarboties ar parlamentāriešiem. Un, ja mums būs kopīga pozīcija, tad tā būs spēcīgāka. Paldies! Well, Paldies! Tā bija ļoti gara un detalizēta atbilde ir divi papildus jautājumi, tad īsu atbildi no komisāras, un tādēļ atvainojiet, bet tā atbilde tiks sniegs rakstīs Florence kungs, un pēc tam Rodrīgies. Florence, lūdzu. Komisārs Kons, paldies par diplomātsko atbildi. Jā, patiesi mēs skatām rezolūciju Kankunas sēdē, un, protams, ka galu galā, tad, kad mēs. Uh, nu, vēlamies sasniegt tādu saistošu vienību, mums, vienošanos mums ir jāsako, mēs vēlamies, mēs piedāvājam 20%, un ja skaitļi būs pieejami un iespējams būs, tad būs 30%. Ko nozīmē, ja skaitļi būs pareizi, vai var to izskaidrot, un vai tas ir patiesi visas komisijas uh, plāns, visas komisijas vēlme? Nākošais Rodrigas kungs 30 sekundes. Mikrofons nav ieslēgts. Ā, tagad ir. Jā, paldies. Komisārs atbilde taču nozīmē, ka mums vajadzētu būt avangardē, mums vajadzētu būt pirmajiem šajā cīņā. Mums vajadzētu sākt tagad, pirms vēl citi sāk. Es varētu tikai piekrist, ja komisārei izdosies, lai mums būtu vienots viedoklis, nevis 27, tad arī tas būs labi. Un es tomēr uh, vēl arī šaubos tāpat kā Florence kungs, vai tas izdosies. Tagad jums vārds divas minūtes ja, ja nosacījumi būs pareizi. Tā es to teicu, Florence kungs. Un es domāju, ka svarīgākais šobrīd ir, lai Eiropas Savienības dalībvalstis pārdomātu par ļoti pamatīgo ziņojumu, ko mēs sagatavojām maijā. Man bija liels prieks redzēt, ka Francija, Vācija un Brit Lielbritānijas vidas ministri jūlija vidū pilnīgi skaidri norādīja savu viedokli, un es ceru, ka arī pārējās dalība valstis piekritīs šim viedoklim, un es esmu pārliecināts, ka viņi visi ir pārliecināti, ka tas nav tikai starptautisko pārunu jautājums, bet tas ir arī jautājums par to, kas atbilst Eiropas interesēm. Un tieši tādēļ mēs runāsim ar Beļģiju, Beļģijas prezidentūras laikā, un ir ļoti būtiski arī skatīties, kādu vēstījumu sniegs Eiropas parlaments. Tādēļ arī jums šeit ir ļoti liela ietekme, un Rodrigas kungs var teikt, ka es varu piekrist tam, ka ir jārunā vienā balsī, bet tas nenozīmē, ka tikai viena balss var būt šī vienotā balss. Svarīgi ir tas, ka ja citas pasaules puses iekļaus, ieklausās tajā, ko teiz saka Eiropas saimnības pārstāvji, tad viņi var būt pārliecināti, ka tas ir tas pats vēstījums, ko mēs pārstāvam Tas ir būtiski, un to mēs cenšamies nodrošināt, strādājot ar Beļģijas prezidentūru un arī tajā, kā mēs formulējam mandātus, jo nevar būt tā, ka mēs e, sūtam signālu visai pasaulē, kādas ir mūsu galējās robežas, ja mēs nevēlamies to darīt. Mums ir jābūt elastīgākiem, sagatavot mandāts, un mums ir jābūt pārliecībai vienam par otru, un jābūt pārliecinātiem, ka mums ir iespēja vest pārunas, un tas arī ļoti būtiski palīdzētu mums Kankūnā. Uh, jā, liels paldies, komisārs kundze, paldies visiem kolēģiem. Jautājums, kuriem netika atbildēts mutiski, atbildes sagatavos rakstveidā. Un tagad tiek pasludināts pārtraukums līdz pulksten deviņiem. Paldies!